So und. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, labu pēcpusdienu jums visiem. Vēlos jums pastāstīt, ka Buzaka kungs, nu, diemžēl nevarēja būt klāt šeit un vadīt sanāksmu, lūdzu man to darīt viņa vietā. Man turklāt jums arī jāpastāsta, ka referents arī nevarēja būt šeit jo viņš ir no EKR un es arī esmu no EKR, tad es nu tagad uzņemšos viņa lomu. Un ņemot vērā, ka šeit arī tik ārkārtīgi maz cilvēku. Tā vien liekas, ka man vajadzēs pārstāvēt arī visus citus pārējos, kur nav klāt. Bet, nu, lai kāds ir nebūtu, skatīsimies tagad uz darba kārtību, tā ir iekļaut arī jūsu dokumentos, protams. Uh, Paredzētais debriefings par ITRE komandējumu uz Vašingtonu ir pārlikts uz 7. māja sanāksmi. Un, ja nu jums nav nekāda cita komentāra par darbu kārtību, tad, eh, nu, sāksim uzklausīšanu, sveiksim mūsu vidū runātājus, pateiksimies mm, viņiem komitejas vārdā par to, ka viņi ir ieradušies, lai šeit piedalītos un uh, ir gatavi mm, likt priekšā informāciju. ITRA komiteja vienmēr ir bijusi ļoti ieinteresēta tirgus konkurences jautājumos, ir īpaši enerģijas jomā. Nu, jau pagājis ir kāds brīdis, šķiet, tas bija pirms septiņiem gadiem, kad tika pieņemta trešā enerģijas pakotne, un mērķis bija izlīdzsvarot konkurenci, atsaistīt pakalpojumu jomu šai, šai ziņā, liberalizēt tirgu. Nu, ir pagājis zināms laika posms, un es domāju, ka mums visiem ir mm, jāpastāst godīgi pašiem sev acīs un jāsaka, ka, nu, konkurence joprojām ne, ir tālu no perfektā. Eiropas komisija ir publicējusi plānu enerģijas savienības izveidēji un ITRA ir izdomājusi, ir nolēmusi sagatavot pašinstīvas ziņojumu, un EKR savukārt lēma, ka Grobarčika kungs būs referents. Darb strādājot pie šī ziņojuma. Nu tad tādā gadījumā vēl iesākumā gribētu izteikt pāris piezīmes referenta vārdā. Domāju, ka var to darīt pavisam vienkārši un strauji. Grabarčika kungs šodien būtu teicis mums lūko, ja nu viņš būtu varējis ierasties savlaicīgi. Enerģijas savienība ir ārkārtīgi nozīmīgs temats Eiropas Savienībai kopumā, un Eiropas Savienībai vajadzētu spēcināt savu iekšējo enerģijas tirgu. Viņš turklāt būtu noteikti teicis arī to, ka enerģijas iegūšanas avotu kombinācijai, jeb šim enerģijas kokteilim, būtu jātop izlemtam katras dalībvalsts līmenī. Nu, var jau būt, ka nu, mani viedokļi, mans viedoklis tāds, ka šie ap divi paziņojumi savā ziņā ir pretrunā, bet, nu, lai kāds arī nebūtu tā, nu, tas ir. Jebkurā gadījumā mums ir jā, jāpaskatās, jāskatās uz to, lai nozarē būtu atbilstīga konkurence, un šobrīd ļoti daudz dzirdam sūdzības par deindustrializēšanu. Es Eiropas Savienībā un lai visu šo tendenci vērstu par labu, mums ir nepieciešama konkurētspējīga enerģijas savienība, enerģijas sektors. Tāds sektors, kas spēj konkurēt arī pasaules līmenī ar tirgus cenām. Runājot tālāk par šīs uzklausīšanas organizatorisko pusi, gribu jūs informēt, ka kopumā mums ir paredzēta šim darbam trīs stundas. Uzklausīšana tiks sadalīta divās daļās tā katras sesijas noslēgumā būs jautājumu un atbilžu posms, apmēram 20 minūtes. Un tad, protams, gribētu lūgt deputātus neizteikties ilgāk par divām minūtēm katram. Un būtu ļoti jauki, ja jūs varētu tiešām to tā arī atminēties un pie tā pieturēties. Turklāt gribētu nu, tādējādi nodrošināt to, ka tie, kas runās, kā paneļa runātāji šajā diskusijā, pēc tam uz šiem jautājumiem var atbilstīgi arī atbildīt. Vispirmām kārtām ievads un tālāk elektrības un gāzes tirgus integrācija risinājumi šķēršļa novēršanai un kā Eiropas, kā enerģijas savienību veidot tā, lai tā veicinātu energoapgādes drošību. Nu un tad tagad došu vārdu pirmajam runātājam. Vai viņš ir ieradies? Jā, jūs esat tieši man blakus, tik lieliski kad es sāku savu uzrunu, šķiet, ka jūs vēl nebija šeit. Tātad došu vārdu pirmajam runātājam, tas ir Andrijus Kubilijus. Viņš ir bijušais Lietuvas premjerministrs. Viņš ir arī enerģijas komisijas dalībnieks Lietuvas parlamentā. Un došu jums tagad desmit minūtes, lūdzu. Priekšādētāji, liels paldies! Pateicos godātie parlamenta deputāti, tiešām tas ir liels gods un prieks būt šeit šodien un runāt ar jums. Centīšos varbūt tā pavisam īsi pastāstīt, kāda ir mūsu pieredze enerģijas jomā, enerģijas sektora pārveids jomā. Centīšos arī uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi mūsu gadījumā bija kopē, bija šī kopē, bija, cik liela nozīme bija šai kopējai Eiropas Savienības enerģijas politikai, cik lielā mērā tā palīdzēja mums virzīties uz priekšu, gan strādājot pie enerģijas tirgus liberalizēšanas, gan palīdzot enerģijas sistēmu integrēt kopējā Eiropas sistēmā. Iesākumā ja varbūt pavisam īsi pastāstīšu par savu pašu pieredzi. Divreiz esmu bijis Lietuvas premjers iepriekšējo reizi no 2008. līdz 2012. gadam. 2008. gadā, protams, nu, man e, nepaveicās faktiski. Es mm, vienēju vēlēšanās pēc tam, mēnesi pēc tam, kad sākās visa šī krīze, un mēs sastapāmies ar milzīgiem izaicinājumiem, tostarp arī enerģijas sektorā. Uh, gandrīz 20 gadu neatkarība tomēr ne, nu, nebija novedus pie tā, ka būt, mēs būtu neatkarīgi no enerģijas piegādātāja Krievijas uz austrumiem no mums. Šī atkarība joprojām bija ļoti liela. Un saskaņā ar vienošanos ehm, par iestāšanos Eiropas Savienībā mums bija jāslēdz atomelektrostacijas līdz 2009. gadam, un mēs sastapāmies tiešām ar tādiem ļoti būtiskiem problēmu jautājumiem enerģijas sektorā jāpatur prātā, ka mēs simtprocentīgi bijām vienā brīdī atkarīgi no Krievijas gāzes piegādes. Mūsu pieredze tāpēc, e, jāsaka, ir visai mm, tāda krestomātiska. Mm, mēs izmantojām Eiropas Savienības e, dažādu finansējumu instrumentus, e, un tā rezultātā mums izdevās tikt pāri tai pretestībai, ko izrādīja Gazprom nu, tai brīdī, kad mēs centāmies nodrošināt energo piegādes neatkarību, jo 2009. gadā mēs sākām īstenot trešo energo pakotni gāzes sektorā. Uzsākām visaptvarošas reformas visā gāzes sektorā. Mērķis bija pavisam vienkāršs, respektīvi nepieciešamība mainīt šo kopējo situāciju. Mums bija nepieciešams izveidot tādus apstākļus, kas ļautu piedādāt, pie, radīt alternatīvas gāzes piegāzes kanāls, un mēs, protams, nevēlamies būt atkarīgi no Gazprom gan tīri politiski, gan arī ekonomiski. Politikas jomā mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kas virzījās uz priekšu ar šādām plašām reformām. Nu, un, protams, ka Gazprom centās likt mums pieķus riteņos, nevēlējās, lai mēs virzamies uz priekšu, centās nepieļaut to, ka mēs šādā veidā radītu arī piemēru pārējām Bal Baltijas reģionu valstīm. Nu un tālūk. Sastapāmies ar šo Gazprom lēmumu, kas, protams, bija politisks pēc sava rakstura. Viņi palielināja cenas gāzēji Lietuvai un atklāti paziņoja, ka tas ir sots. Tāpēc, ka mēs reformējam gāzes sektoru mēs bijām attiecīgi atkarīgi ne tikai no gāzes piegādes no Gazprom simtprocentīgi, bet eh, ņemot vērā iepriekš pieņemtos lēmumus, Gazprom turklāt arī bija eh, īpašnieks liel, vai, vai, lielākajai daļai akciju gāzes sistēmas uzņēmumu kopumā. Un tāpēc mēs sapratām, ka, lai arī mēs īstenojam uh, pašreizējo energo pakotni, mums nepieciešams gatavoties un beidot no jauna arī tādas jaunas infrastruktūras iekšēji gāzes piegādē, citai gāzes piegādē. 2010. gadā apstiprinājām lēmumu uzsākt celt sašķidrinās gāzes terminālu pie jūras ostas, jo mēs sapratām, ka tikai šīs ar šīs pakotnes īstenošanu vien mums neizdosies nodrošināt neatkarību no šī viena gāzes piegādātāja. Nu, vismaz ne tik ātri, cik mēs to vēlētos. Kad sastopamies ar visu šo reakciju no Gazprom, Un tad ņemot vērā to, ka mēs, protams, esam visai neliela valstiņa, tikai 3 miljoni iedzīvotāji, mēs arī, nu, tomēr sajūtām sevi gana daudz spēku, lai neatteiktos no reformām. Un tas nebija viegli. Uh, Toreiz mums būtiski palīdzēja ar Eiropas komisiju, un it īpaši toreizējais enerģijas jomas komisārs Otingerkungs. Tā iemesla pēc mums arī izdevās visas tās reformas turpināt bīdīt uz priekšu, tieši tā kā tas bija ieplānots. centāmies izmantot visus ES politikas piedāvātos instrumentus. 2011. gadā, kad mēs redzējām, ka Gazprom patiešām cenšas darīt visu, lai apturētu mūs gan politiski, gan ekonomiski, lai apturētu šīs reformas, ko bijām uzsākoši. Mēs vērsāmies pie konkurences ģenerāldirektorāta un lūdzām uzsākt izmeklēšanu attiecībā uz Gazprom politiku, attiecībā uz Lietuvu. Jūs jau zinat, ka eh, pēc tam tas šāds pētījums notika visā centrālā austruma Eiropā, un mēs ceram, ka šis darbs noslēgsies pavisam drīz, 2012. gadā savukārt vērsāmies pie Stokholmas arbitrāžas tiesas, un lūdzām viņus pieņemt lēmumu par to, ka Gazprom ir jāmaksā kompensācija, par to, ka tika zauts e, viens miljards eiro laikā no 4. līdz 12. gadam, tāpēc, ka Gazprom cenas nebija konkurētspējīgas. Un tagad nonākot pie šīs Ehm, laika posma beigām var jums pastāstīt, kādi tagad ir rezultāti. Mēs īstenojām minēto pakotni, tā kļuva operatīva 2014. gada beigās. Mēs turklāt esam uzbūvējuši sašķidrinātās gāzes terminālu, dabas gāzes terminālu šo gadu laikā. Šobrīd varam importēt gāzi un izmantot šo te terminālu Gazprom visu šo politiku uh, īstenošanas rezultātu 14. gada vidū pieņēma lēmumu samazināt par 20% gāzes cenu mums, un viņi turklāt pārdeva arī akcijas uh, gāzes uzņēmumos Lietuvā un nolēma atstāt Lietuvu pilnībā. Nu, lūk, man secinājums tāpēc ir pavisam vienkārši izmantojot ES enerģijas politikas piedāvātos instrumentus, mums izdevās panākt patiešām reālu enerģio, energo neatkarību gāzes sektorā. Un tagad mums patiešām ir alternatīvas gāzes pie, piedāvājumam. E, šis termināls ir ļoti labi, labs, to mēs izmantojām tikai pašus resursus vien, un šis termināls jāsaka par kļūt arī par tādu reģionālu bāzi. Mēs varam uh, piemēram, piedāvāt gāze, gāzes piegāda arī igauņiem, izmantojot šo terminālu, un domāju, ka nākotnē šis termināls varētu patiešām kļūt par tādu, kas tiek izmantots daudz plašākā mērogā. Un daudz lielāku gāzes apjomu piegādē ne tikai Baltijas valstīm, bet arī mūsu kaimiņu valstī Polijai. Un ar es palīdzību domāju, ka varam uzcelt arī cauruļu vadu no Polijas uz Lietuvu, tātad sasaistot šos tīklus. Tas savukārt ļaus mums piedāvāt gāzi, tālāk infrastruktūru, iespējams arī Ukrainai. Nu, lūk. Nu, tas arī no manas puses pagaidām viss, un secinājums ir tāds, ka Eiropas Savienības enerģijas, enerģijas savienības daļa šī struktūra ir ļoti vajadzīga, un tā var nest efektīvus rezultātus, ir īpaši mūsu reģionā. Un mēs jau piedzīvojām to, ka šādas politikas īstenošanas rezultātā mums izdevās pārraut šo izolāciju, kas pastāv Baltijas valstīm, ka tās ir tādas kā enerģijas salas, un tas faktiski ir ļoti svarīgi mums. Izdevās tāpat arī virzīt uz priekšu šādas Eiropas Savienību. Tas ir mūsu pienesums, un es domāju, ka tas ir svarīgi ne tikai mums, bet arī visai Eiropas Savienībai kā tādai. Liels paldies, saka priekšādātājs, paldies, Kubilijas kungs. Tālāk došu vārdu nākamajam runātājiem. Otrs runātājs ir Klaudija Kemfer. Viņa ir energoekonomikas profesore un ilgtspējīgas enerģijas pētītāja Eh, privātā universitātē Hertie School of Governance Berlīnē. Lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par šo uzaicinājumu. Tiešām prieks būt šeit un vēlos jums sniegt īsu pārskatu pār izaicinājumiem, tā skaitā par iekšējo enerģētikas tīklu un koncentrēšos uz enerģētikas savienību. Esmu sagatavojis dažus slaidus, lai parādītu jums, kā tad ir šī izaicinājuma. Galvenais jautājums ir tāds, vai enerģetikas savienība var būt galvenais virzītājs spēks eh, enerģijas eh, izmaiņai, enerģetika, izmaiņai enerģetikas jomā. Šeit mums ir 80% emisiju samazināšanas mērķis Eiropas Savienības siltumnīca efektu gāzēm. Mēs redzam, ka, lai, saņēm, lai sasniegtu šo mērķi, mums ir daudz, kas jādara elektroenerģijas eh, nozarē un arī citur Izaicinājums ir sasniegt arī ilgtermiņa mērķi līdz 2050. gadam. Šobrīd skatāmies uz mērķiem 2020. gadam, redzam, ka katrā Eiropas valstī šīs progress ir atšķirīgs. Spēcīgi emisiju samazinājums ir Austrum Eiropas valstī. Jūs nevarat redzēt slaidus? Um, and, and we see some increase also in some uh, European countries. And... Un redzam, eh, kāda ir situācija attiecībā uz 2020. gadu, bet lai sasniegtu 2050. gadu mērķus, ir svarīgi arī eh, īstenot eh, visu, izmantot un īstenot visu, kas ir pieejams, lai sasniegtu. Redzam, kāda ir cena šobrīd CO2 Ja mēs paliekam tikai pie šī instrumenta, tad būs ļoti grūti sasniegt emisiju samazināšanas mērķi arī ilgtermiņā līdz 2050. gadam. Cena ir aptuveni ap 7 eiro, eh, lai atstātu pietiekam eh, lielu ietekumu, būtu vajadzīga daudz lielāka CO2 cena. Vai tas ir politiski iespējams, tas jau ir cits jautājums. Bet mums ir mērķi ne tikai eh, emisiju samazināšana, bet arī atjaunojama energoresursu mērķis kas ir gandrīz sasniegts. E, enerģētikas savienība varētu būt arī e, jaunas iespējas, e, jaunu mēķu nospraušanai atjaunamā energoresursu jomā. Un arī šeit redzam, ka sadalījumā pa valstīm redzam, ka progress ir labs, bet vēl ir nepieciešams strādāt instrumenti tālāk ir jāskatās arī uz dažādu noteikumu harmonizēšanu, pasākumu harmonizēšanu. Redzam šo ieejas tarifu sistēmu, mēs redzam tā ir dominējušā sistēma. Arī ir līguma par atšķirību šais tarifos, mēs redzam, ka no Eiropas līmeni ir uzsvars to, ka vajadzētu būt vairāk konkursu sistēmai vēl veikt iepirkums. Tāda sistēma ir daudzās valstīs, Vācijā, piemēram, joprojām turpinās debatas par to, vai vajadzētu būt šādai iepirkuma sistēmai vai atsevišķai. Tālāk fosilie kurināmie. Arī šeit mēs redzam ļoti atšķirīgu situāciju ar subsīdijām, tāpat arī ogles salīdzinājumam, kā fosilu kurināmai saņem subsīdijas joprojām aptuveni 10 miljārdu eh, apmērā Eiropā. Protams, valstī situācija ir atšķirīga. Arī atjaunojumiem energoresursiem ir ļoti atšķirīgs veicināšanas eh, sistēmas un jādomā par to, vai to arī nevajadzētu harmonizēt. Man lūdzu runāt par investīciju stratēģijām, kādas ir nepieciešams, un tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, kādu scenāriju mēs apskatām. Ja mēs skatāmies uz pilnīgu uz zaļu pār, šo pāreju vai zaļo revolūciju, lēnu progresu vai savādāk jāskatās, eh, kādas ir iespējas uzlabot energoefektivitāti, tāpat arī ar dažādām tehnoloģijām mazināt izmešu. Šobrīd tiek notiek diskusijas arī par infrastruktūru, lai uzlabotu visu sistēmu kopumā, ne tikai uh, attiecībā uz elektrību, bet arī uz gāzi. Par gāzi mēs jau dzirdējām, un tas ir tiešām ir svarīgi, jo atkarība no Krievijas ir ļoti spēcīga. Kā mēs tikko dzirdējām, spēcīga atkarība ir daudzos austrumu Eiropas valstīs un arī Baltijas valstīs. Tagad jautājums ir par to, kā mēs varam samazināt šo atkarību un ko mēs varam darīt. Šeit mēs veicām pētījums eh, Vācijas ekonomisko pētniecības institūts, eh, skatījās, kā mēs varam samazināt šo atkarību un garantēt neatkarību piegāžu jomā. Atkarība no Krievijas ir jāsamazina, un to arī var izdarīt eh, diversificējot gāzes piegādes, tas var nākt no starptautiskā tirgus, tur ir pietiekams piegādes. Sašķirinātā gāze, protams, ir daudz, eh, ir ļoti svarīga, ehm, un tās eh, procents, eh, šī procenta palielināšana ir svarīgs faktors. Tāpēc mēs redzam, ka tiek būvēt daudzi sašķirinātās dabas gāzes importa termināļi, tas skaitā Vācijā, lai mazinātu importu no Krievijas, lai varētu diversificēt piegādes. Šeit ir pētījums par Gazprom eh, piederību, kas viņiem pieder no caurvadiem. Šeit mēs redzam, ka eh, lielā mērā pieder šīs eh, dažādas cauruļvadu sistēmas, kā Nord Stream, bet viņiem pieder arī Polijā, Vācijā, apvienotā karalistā, Serbijā un citās valstīs arī šis sadals tīkls, vismaz daļas tajā. Tā kā, lai mēs būtu mazāk atkarīgi, mums ir nepieciešams diversificēt importus un arī rūpīgi jāpapēta, kas pieder Gazprom. Tīpaši šādā ļoti sarežģītā ģeopolitiskā situācijā. Ieguldījumi infrastruktūrā ir nepieciešami, lai varētu uzlabot enerģētikas savienības darbību, un šeit aprēķini ir atšķirīgi katrā pētījumā. Arī mēs veicām aprēķinus un redzam, ka pastāv nepieciešamība investēt elektrības eh, tirsniecības tīklos, bet arī sadals tīklos. Tas ir svarīgs, lai uzlabotu energopiegādes drošību un arī uzlabotu pašreizējās sistēmas. Mums ir nepieciešams veikt ieguldījums, nu, tur ir atšķirīgi skaitļi, bet nu, mūsu pētījums ir 50 miljārdi līdz 2030. gadam. Tas ir svarīgi, lai izvairītos no problēmu rašanās arī attiecībā uz gāzi. Šis pētījums un vēl vairāki citi parāda, ka nepieciešams veikt investīcijas arī gāzes infrastruktūrā. Mums ir dažādas problēma joms. E, Dienvidu austrumu Eiropā, piemēram, lai uzlabot arī esošās e, gāzes caurvadu sistēmas, ir nepieciešams e, uzlabot šīs gāzes infrastruktūras sistēmas, lai atļautu gāzi pārvietot arī pretējā virzienā. Tāpēc, piemēram, ar Franciju un Spāniju, eh, tāpat arī Norvēģija ir svarīga Eiropai, lai uzlabotu šo sistēmu. Un noslēgumā enerģetikas savienība rada daudz izaicinājumus, bet arī daudz iespējas dod. Iespējas ir šādas. Uh, mums bū, varētu būt mazāka atkarība no energoresursu importa no citiem reģioniem, kā Krievijas, um, arī gāzes tirgus. Tāpat arī labāks iespējas sasniegt ilgtermiņa mērķus, lai um, veicinātu enerģētikas um, pārmaiņas. Tāpat arī jāskatās, kā eh, notiek atjaunojumu energoresursu uh, Um, mērķi izpilda šeit runa par 2020. gadu mērķiem, jautājums, ko enerģetikas savienību šeit var darīt, lai varētu arī uzlabot situāciju individuālu līmenī. Atjaunam energoresursu jautājumā mums ir nepieciešams atbalsta schēmas ar zemu risku, tāpat arī energoefektivitātes mērķi jāsasniedz, tur ir jārīkojas steidzam, tādējādi palielināsim arī energoapgādes drošību, un jo labāk ir šī drošība, Respektīvi, tas būs panākams arī eh, samazinot patēriņu. Tālāk, eh, izmešu samazināšana mērķi mums ir nepieciešama mērķi ne tikai Eiropas līmenī, bet arī eh, šo sistēmu harmonizāciju. Mani secinājumi ir šādi. Mums ir nepieciešama vīzija enerģetikas savienībai par to, kāda ir mūsu izaicinājumi. Šeit varētu būt arī uh, attiecībā uz konkrētām individuālām valstīm mērķi nosprausti. Tehnoloģiskā inovācija varētu nu, aktīvāk notikt, varētu samazināties atkarību no importa, samazināties atjaunojumās energoresursu cenas un arī ilgtermiņā lētāk fosīlie kurināmie un atkarība no Krievijas mazināsies. Paldies! Paldies Kemferts kundzei! Tagad esam nonākuši pie jautājumiem. tā kā esmu arī koordinators no ECR, tad es e, vēlētos uzdot pirmo jautājumu. Tas tāds teorētiskāks jautājums jums abiem. Mēs sakam, ka no vienas puses e, mēs vēlamies, lai nacionālās e, iestādes varētu pieņemt lēmumus par energobilanci. Un no otras puses mēs vēlamies kopīgu Eiropas iekšējo tirgu. Uh, Tad jautājums ir tāds, vai tur jūs nesaskatāt pretruns ar šiem abiem mērķiem? Nākamais jautājums. Kelī kungs, lūdzu. Paldies par prezentācijām. Tās lielākoties sakrīt ar EPP idejām par enerģētikas savienību. Man īpaši interesē komentāri par eh, sašķirinātās dabasgāzes termināliem Eiropā, kas būtu svarīgi no eh, tā viedokļa, ka vajadzētu mazināt atkarību no Krievijas, bet arī no praktiskā viedokļa. cik daudzi šādi termināli jūsuprāt būtu nepieciešams? Pa vienam katrā valstī vai kā? un kā mēs tālāk varam savienot šos terminālus ar tīklu, lai maksimāli varētu izmantot šos terminālus, jo dažkārt tos uzbūvē, bet infrastruktūras tālāk nav. Par atjaunējumiem energoresursiem. Protams, tas ir ļoti svarīgi. vai šeit varētu būt iespējas izveidot sinerģijas eh, starp energoresursu termināliem un, piemēram, eh, jūras eh, piekrastes enerģijas, vēja enerģijas šie parki piekrastē, vai mēs varētu kaut kā koordinēt šo visu sistēmu visu. Nevis, ka katrs sektors atsevišķi dara to, ko vēlas. Jautājums ir par koordināciju. Vai šāda iespēja pastāv eh, šādas apjomu radīts ietaupījums gūt? Ir īpaši attiecībā uz infrastruktūru, kas nepieciešama, lai to varētu savienot un uh, izmantot kopīgi. Paldies! Nākamais jautājums. Tojas kundze, sociāldemokrāti. Paldies! Es uh, vēlētos uzdot jautājumu otrai runātājai, Kemferts kundzei. Tātad, eh, kā jau es sacīju, ja mums būtu jūsu prezentācija bijusi iepriekš pieejama, mums būtu vieglāk bijis sekot jūsu sacītājiem. Man ir divi jautājumi. Jūs runājāt desmit, par desmit miljārdiem eiro kā subsīdijām, tātad minējāt kopīgo summu fosilo, fosilo kurināmu izmantošanai, tātad subsīdijas. Vēlējos mazliet vairāk uzzināt par šīm subsīdijām fosilēm kurināmēm, kas tiek eh, piešķirts dalību valstīs. Vēlos noskaidrot, kā jūs to skatījāt savā pētījumā. Un tāpat vēlētos eh, uzzināt, cik konkrēti katrā valstī tiek piešķirts subsīdijās. Kas, ko šis pasākums jūsuprāt ietver attiecībā uz godīgu uh, praksi tirgu, vai tas ir kaut kas labs e, konkurencei, vai tieši pretēji, nego, nav vienlīdzīgi spēles noteikumi. Kā šīs subsidijas īsti strādā, e, ko jūs par to domājat un e, kāda jūsuprāt ir šo subsidiju ietekme? Un otrkārt, jūsu prognozes investīcijām. Ja es pareizi sapratu jūsu sacīto, tad pēc šī Berlīnas pētījuma 30 miljārdi eiro līdz 2030. gadam. Es runāju par šo tabulu, kas mums ir, kur ir uh, minēts par investīcijām, kas ir nepieciešams elektrosadals tīklā. Uh, Eh, šo sadalījumu. Jūs minējat šos 30 eh, miljārdus, ko uzrāda jūsu pētījums, bet ir arī citi pētījumi un ļoti atšķirīgi skaitļi. Varbūt jūs varētu mazliet eh, precīzāk paskaidrot. Paldies! Paldies! Nākamo jautājumu uzdod Silikjotis kungs no GOE NGL. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties runātājiem par ļoti interesantajām prezentācijām. Nepieciešamība stiprināt nacionālas gāzes un elektrības tirgus ir eh, pamata priekšnosacījums, eh, lai pārvarētu izolāciju šai jomā, kurā atrodas daudzas valstis. Kubiļus eh, kungs ļoti pamatoti sacīja, ka Lietuva spēja pārvarēt eh, savas problēmas šai jomā, bet mēs zinām, ka Dienvidu Austruma Eiropā, eh, Eiropas Savienībā un Vidusjūras reģionā ir valstis, kurām ir ļoti grūti piekļūt lielajiem tīkliem, kurš ir lielā mērā izolēts. Mums ir jāstiprina tirgi energoapgādes drošības nolūkā, jo daudz dalību valsts nonāk nopietnās problēmās. Savukārt, lai varētu sasniegt šo mērķi, mums ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra. Lai mums būtu eh, pilnībā savienots iekšējais tirgus eh, dabas gāzei un elektrībai, lai iedzīvotājiem būtu pieejama lēta enerģija. Tāpat ir nepieciešams atbalsta tīkls pētniecībai zema oglekļa izmantošanas e, avotos. Šie koridori un cauruļi, protams, var palīdzēt. Jautājums man ir šāds. Kā jums liekas, kā mēs varam sasniegt savus mērķus, un kā svarīgu iegūlu atrašana vidusjūras reģionā varētu palīdzēt šo jautājumu risināšanā. Vairākas eh, valsts, kā jau sacīju, ir izolētas eh, gan attiecībā uz dabas gāzi, gan piekļuvi lielajiem tīkliem. Līdz ar to, kāds ir jūsu viedoklis par dabas gāzes Eh, rūpnīcu izveidi Dienvidu Austrum Eiropā. Es konkrēti runāju par sašķidrināto dabas gāzi, jo tur ir piekļuve šādiem enerģijas avotiem gan no tuvajiem austrumiem, gan no Ziemeļa Āfrikas. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Jo tas ir ļoti svarīgi, ja mēs vēlamies pārvarēt uh, izolāciju un palielināt energoapgādes drošību. Paldies! Ievērosim lūdzu divus minūtes. Tamburāno kungs, FDD. Sarau, molto breve. Ap... Paldies, visam īspriekšsādātājiem. Man ir pirmkārt, tas gandarījums uzklausīt. Tas, ka arī eksperti atsaucās uz fosilējiem enerģijas avotiem. Un es tam gribētu pievērst uz detalizētāk. Tā kā Eiropas Savienībā mēs runājam par uh, enerģētikas savienības noturību un reiz arī ievērot visu arī konkurētspējas noteikumus, mēs gribētu saprast, kam īsti tad piešķir šīs subsīdijas, kas tās līdz šim jau ir saņēmuši un vai tas tiešām nenāk pilnīgā pretrunā ar dalību valstu solidaritāti. Vai nebūtu bijis godīgāk, ja šīs subsīdijas varētu izmantot, lai atrisinātu enerģētikas nepietiekamības problēmas īpaši tajās valstīs, kuras vismagāk skārus krīze. Paldies! Tālāk Bačītis kungam vārds. Paldies, priekšsādātāji! Vēlos pateikties, ka tā ziņā abiem ekspertiem, īpaši Lietuvas arī pārstāvim, kurš ir eh, tiešām ar savu valsts piemēru pierādījuši ļoti izlēmīgu rīcību, jo Kubuļas kungs, kad bija premjers, viņš ļoti aktīvi saskārās ar šo problēmu. Tagad viņi ir tiešām pierādījuši, kā var reāli eh, jau ieviest Eiropas mērķus praksē, samazinot arī siltumnīcas efektu gāzu izplūdes un izmantot vairāk atjaunojumu energoresursu avotus un iesaistot ir konkurētspējīga energoresursu tirgumu. Bet man jārunā vēlreiz par savu solidaritāti mēs katru reizi atgriežamies pie vienām tā pašām diskusijām. Vai mums nevajadzētu tomēr vairāk, nopietnāk piedomāt pie tā, kā mēs reāli izveidām Eiropas enerģētikas savienību? Esmu pārliecināts, ka nākotnē tas būs, protams, ar ilgtermiņa vērtību. Piemēram, Lietuva atšķirībā no daudzām citām zonām nebija tieši savienota piemēram, arī ne Polija. Un mēs tieši izveidojam šo savienojumu elektrības ziņā starp Lietuvu un Poliju. Savukārt gāzes ziņā tas vēl nav īpaši nodrošināts. Polija, protams, var iegūt arī gāzi no Vācijas. Savukārt Polija līdz tādā situācijā saka, jā, mums nepieciešams tāds savienojums ar Vāciju, bet vai nevajadzētu domāt plašāk? Un šāds o, finansējumu vajadzētu piešķirt vēl plašākiem savienojumiem, nevis tikai skatot ķēdzināt Baltijas valstis, Poliju. Jo tādā ziņā vēl viss paliek tikai dalībās lēmumu ziņā, mēs nepanākam patiesu energo savienību. Un katrai dalībvalstī tomēr jāizdara savs mājasdarbs. Un tādā veidā mēs virzāmies uz šādu enerģētikas savienību, kas ir ilgtermiņā būtu iegums visiem visiem. Paldies! Paldies, tālāk Venzenkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums Klaudija Kampetē. Man nedaudz satrauc tas, ko jūs norādījāt. Kā Eiropā lielu lobu spēlē vien Gazprom, kuram, kur ir arī īpašnieks pārvades un sadalas tīkliem. Īpaši Austrum Eiropas valstīs. Kādā veidā varētu nodrošināties, ka viņi neizmanto ļaunprātīgi savu dominējošo pozīciju? Paldies! Laikam visi jautājumi tātad ir uzdoti, un tādēļ došu ka vārdu ekspertiem. Sāksim ar Kubiļus kungs jums, un tālāk pēc tam Kemfets kundze. Katram jums 5 minūtes atbildēm, lūdzu. Jā, paldies. Te es atzirdēju vairākus jautājumus, kas eh, bija saistīti. Atbildēšu. Pirmkārt, Tādā veidā vislabāk savienot Eiropas Savienības kompetenci un dalībvalstu pilnvaras, attīstot Eiropas Savienības enerģētikas savienību. Nu, mūsu pieredze liecina, un par to es jums arī pastāstīšu, ka ir papildus jāuzsver arī cita, citi aspekti. Piemēram, gāzes jomā, tad mēs runājam par ļoti nozīmīgu reģionālu lomu. Lietuva, un mēs bijām tātad izolēta sala, un mēs sapratām, ka te ir eh, vienlaikus jāvies vairāki uh, eh, enerģētikas projekti, kā piemēram elektroības starpsavienojums ar Poliju, gāzes savienojums ar Poliju un savukārt Igauniju ar Somiju Tā mēs to redzējām, tā mēs to virzām. Nu, te jārunā par tādu, zinām, lokālu, varbūt gan reizē patriotismu, gan savu egoismu, kas ar vienu ir ļoti spēcīgi izplatīts. Lūk, ka mēs sākām iznot savu gāzes projektu daudz bija diezgan saimeknoti, un viņam nepatīk mūsu ideja. Un sašķirinātā gāzes termināla būvniecība nepatīk ne Gazpromam, ne citiem, un, protams, ka Gazproms varēja izmantot savas tirgus pozīcijas, lai mums uh, parādītu savu attieksmi. Bet tā, ka mēs gājām un virzījāmies priekšu, un Daudz teica, ka, nu, protams, ka reģionālā izbūve varētu prasīt pārāk daudz laika, un mēs arī to piedzīvām līdzīgi. Tas, protams, bija ar elektrības apsevienojumiem, tas prasīja ilgus laikus. Param, par to vien, lai apsevienojumu veidot starp Zviedriju un Lietuvu, nevis Zviedriju un Latviju. Tur bija ļoti ilgs debats. Un mēs sapratām, ka šāda reģionāla pieeja, nu, tā saskaņošana prasa milzīgu laiku. Un tādēļ mēs sacījām, labi, mēs negaidām, mēs rīkojamies. Mēs saprotam, ka, ja mēs 14. gadā neuzbūvēsim, tad kas mums vienkārši piespiedīs pie sienas. Tad mēs sapratām un rīkojamies un uzbūvējam to, un tas jau darbojas. Un pateicoties šim solim, mēs nodrošinām reģionu, visu reģionu drošību. Laikam daudz apsveicamāk, protams, būtu bijis, ja nevis Lietuva vien būtu rīkojusies, bet tas būtu bijis panāks kā reģionāls lēmums. Bet tas būtu iespējams tikai tad, protams, jā, ir arī vēl cits līmenis, kas var nolemt, kas saka, nu, mums ir jārī, jābūt šajā reģionā, tā kā es runāju par tādu komisijas lēmumiem. Tā kā, nu, es runāju, ka dažkārt tiešām nepieciešams tāds starpnieks, kas pieņem pareizo lēmumu, palīdz to pieņemt un dažkārt tad arī to veicina. Šādiem nozīmīgiem projektiem. Tāpat nākamais jau uzdevums ir elektropiegādes. Arī te mēs esam lielā mērā atkarīgi no Krievijas. Un arī te mums ir jārīkojas, jāveido reģionāli pie Baltijas valsts starpā. Uh, Mums jāspēj savienot savus tehniskie parametri ar kontinentālo sistēmu. Un atkal, es redzu, cik daudz laika jau viss saskaņošana prasa. Strādājot pie noteikumiem, risinot sarunas, es tikai tā ziņā būtu par to, ka šāds lēmums jālem būtu komisijai. Par lieliem elektroinfrastruktūras projektiem, kas ļoti svarīgi energosavienībai. Nu, lūk, tā ir tāds mans pārdoms tieši atbildēt uz jūsu jautājumiem par reģionalizāciju. Es katrā ziņā atbalstu sašķirinātās gāzes termināļus. Es uzskatu, ka tā ir jau nākotne. Mēs skatāmies, ko piedāvā Amerika, arī iesaistās tirgū, līdz to var sagaidīt gāzes cenu samazinājumu. Tā kā tas ir skaidrs veids, kā varam atbrīvoties no Krievijas gāzes piegādēm un to monopola. Un ir vidusjūra. Ir ieguvēji, ja viņi veidos sašķidrātās gāzes terminālus. Un Balčītis kungu uzdotais jautājums. Ko tad īsti darīt, kā nodrošināt solidaritāti dalībvalstu starpā? Nu, tad, kā es to sacīju, jā, es uzskatu, ka šajā gadījumā būtu vēlams vairāk kompetenci uzticēt tieši komisijai par fosilēm energoās avotiem. Es atbalstītu kopēju Eiropas politiku un atsacīšanos no fosiliem kurināmiem avotiem. Iespējami tad, ja mēs izvedam vienotu pieju noteikumus visām dalībvalstīm, nevis, ka mēs kāds regulējam savu monopolu. Līdzīgi kā tas jau ir šobrīd ievies Banku Savienība, mēs varētu arī ar kopēju pieeju, un tas varētu palīdzēt mums arī atrisināt jautājumu par subsīdijām. Paldies, tālāk, Kempfets kundze. Paldies, priekšstādātāji. Paldies jums visiem par jautājumiem. Tā kā manā rīcībā ir tikai 5 minūtes. Un, lai atbildētu visu rūpīgi par dažādu veidu subsīdijām un investīcijām infrastruktūrās, es to varbūt varētu jums nosūtīt atsevišķi konkrēts pētījumus. Īpaši, ja mēs skatām uz fosilā kurināmu subsīdijām. Akmeņoglei, kas ir ar viens spēkā šīs subsīdijas um, Vācijā, gan arī atbrīvām dīzeļu degvielai. Nu, tur ir ļoti precīzi skaitļi un pētījumi, kurus es jums varētu arī piedāvāt. Tāpat arī starpsavienojumu tīkli. Nu, protams, ka subsīdijas ir tādēļ, lai saprastu, ka vairāk jāveido investīcijas nākotnē, lai pārvērtu arī dažus sastrēgumu punktus. Te ir aktuāls jautājums par solidaritāti, jo solidaritāte ir veids, kā varam nodrošināt gāzvadu savienojumus Austrum Eiropā, lai tas notiktu arī efektīvi, būtu arī reversās plūsmas iespējams. Īpaši tajiem valstīm reģioniem, kuriem grūti iekļūt uh, gāzi no starptautiskiem tirgiem. Par Gazprom lomu mēs esam ļoti rūpīgi atzīmējuši savas bažas Tam tiešām ir drošības jautājuma nozīme. Un energo piegāžu drošība ir jārisina, un to var risināt, bet eh, ir jāskatās, kas tiešām ir notiek. Gazprom, piemēram, ne tikai par gāzes vadiem atbild, bet bieži vien viņi arī gāzes krātuvis ir viņu rokās. Un mēs, protams, varam mēģināt uzbūvēt uh, ah, sačinātās gāzes terminālus gandrīz katrā valstī, piemēram, Vācijā tādiem nav. Bet tas ir konkrēts veids, kā varam arī diversificēt. Mēs pat teikt tā, tirgu gāzes apjomi ir pietiekami. Un mēs nākotnē vienkārši varētu mainīt savus patēriņu veidus un samazināt atkarību no gāzes ziņā no Krievijas. enerģetikas savienība varētu piedāvāt konkrētu solidaritāti. Tālāk. Cik lielā mērā jābūt ir harmonizētai sistēmai par fosilo kurināmā subsīdijām? Tas, protams, ir nacionālās kompetences jautājums par to, kādu tad enerģiju kokteili katra valsts izmanto, bet ir jāna par Eiropas ietveru. Un Eiropas ietveram ir skaidri noteikti mēķis – ir gan energoefektivitāte, gan arī atjaunojama energoresursu daļa, un par to vispār, cik lielā mērā konkrēts jautājums mēs vēlamies būt atkarīgi nākotnē no Krievijas gāzes importa. Es nerunāju tikai Baltijas valstīm, bet īpaši arī par Dienvidu austrumu Eiropas valstīm. Jo vairākas tiešām neaizsargātas valstis, un ja mēs vēlamies šo sistēmu uzlabot, nodrošināt labāku efektivitāti, nu, tur ir jāsauc uh, lietas vārdos un jārunā precīzi, ko tad mēs vēlamies pateikt. Par gāzes piegādātāju dominējošo lomu mēs jau nenām tikai par pārējais risinājumiem, jo arī gāzes vadi varētu būt sasaistīti arī ar atjaunojumiem energoresursu pārvades tīkliem. Tā gāzes tirkus pieprasa vēl papildus analīzi. Es domāju, mums ir reāls iespējas izveidot energo savienību, un tas ir ļoti, tas ir ļoti nopietni, un te ir jāskatā katru izaucam sev atsevišķi. Paldies! Ja paldies jums, Kempērts kundze, tad arī jums, Kubiļus kungs, par jūsu prezentācijām. Tas bija iespējams. Tātad esam vismaz uz pirmo sarunu bloku. Un aicināju šeit uz priekšā nākt eh, nākošos ekspertus. Un otrais panelis, tātad, kur mēs runājam par vietējo energo ražošanu, drošiem savienojumiem un elektrības ieguvi no atjauniem energo uh, resursiem un emisijām. Uzklausīsim vispirms Līšu Čencu, kas ir um, valdes uh, arī loceklis, pārstāv arī biznesa šo skolu, un Vientas kungs 2004. līdz 2012. gadam bija arī priekšsādātājs arī Elektrika de Espaņa, jeb Spānijas Eh, elektrosadalas un elektroražotāju un lielais operators. Jums ir tieši desmit minūtes, lūdzu. Muchas gracias, señor. Lielas paldies, priekšsādātā. Dāmas un kungi. Lielas paldies, kas ir piedāvājuši man šo iespēju izteikties un padalīties ar jums pāris domās par to, kāda ir mūsu pieredze enerģijas eh, pārejas posmā, ir tīpaši elektrības situācijas jomā. Un tad, nu, pirmā lieta, ko gribu teikt, ir lūk kāda. Nu, pirmām kārtām jāsaka, situācija ir mainījusies salīdzinot ar to, kādu to redzējām pirms 10-15 gadiem. Klimata pārmaiņu politika ir atstājusi savu ietekmi tehnoloģija pavirzīsies uz priekšu. Un šīs tehnoloģijas lielā mērā ir nonākušas savā briezu, brieduma pakāpē. Nu, kā jau teicu, IT novatorisms, gan arī gan glabāšanas, gan mērījumā, tāpat arī ietaupījuma patēriņā, bet, kā jau teicu, īpaši klimata pārmaiņa apkarošanas politika ir radījusi zināms ierobežojums tiem lēmumiem, ko pieņem gan patērētāji, gan elektrības ražotāji. Tātad ir virkne iemeslu. Ir tam, ka notiek enerģijas sistēmas dekarbonizēšana, tātad oglekļa izskaušana. Otrām kārtām šīs tehnoloģiskās pārmaiņas norisinās tāpēc, ka atsevišķas tehnoloģijas ir gana tālu izstrādātas, bet nerada apjomietaupījums. Patēriņa pārvaldīšanas tehnoloģijas pārvald ir ļoti būtiski attīstījušās, un tā rezultātā mainās tie uzsvaru punkti mēs pārējām uz tādu sistēmu, kur šī kontrola pārvaldība notiek tuvāk pie patērētāja. Tas nozīmē lielāku demokrātijas pakāpi un arī lielāku brīvību energo piegādātāju izvēlē. Rezultātā patērētāji aktīvi iesaistās šai pārvaldības sistēmā un daļai pat kļūst par energo ražotājiem. Šīs pārmaiņas Un e, šīs gravitācijas centra nomaiņa no pārvietojot to tuvāk pie patērētāja nozīmē to, ka, protams, tīri tehniski tiek piedzīvota dažādas, dažādas problēmas, arī regulēja jomā nepieciešams šo un to pielāgot. Nu, kaut vai skatāmies uz to, kādu skatām šo lomu e, enerģijas savienībai šajā kontekstā. Par tehniskiem izaicinājumiem runājot Pirmām kārtām tie saistīti ar to, kā pārvaldām elektrības sistēmu. Enerģijas ražošana šobrīd varbūt arī geogrāfiski tāda ļoti izkliedēta. Vēja enerģija, protams, katrā ziņā šī izplatīšana arī notiek atbilstīgi. Ir visi šie mikroģeneratori, saules baterijas un tā tālāk. pieprasījuma piegādes pārvaldīšana nāk klajā ar jaunām prasībām. Un atbildes, ko mēs varam piedāvāt uz visiem šiem problēmu jautājumiem, ir jāskat ļoti uzmanīgi, ir jāuzlabo visu šīs kontrolas, pārvaldības, attīstības sistēmas Spānijā. Es piedalījos atjaunīgo resursu kontrolas sistēmas izstrādē, un tas nozīmēja faktiski to, ka, ka, nu, ka pilnīgi tāda izolēta sistēma varēja būtiski dažādot eh, energoresursu kopumu, tā brīdī, kad tā tika pieslēgta kopējiem tīri tirgumu. Jo Spānijā ir tādas sezonas, kas ir ļoti vējainas, un jāsaka arī līdz ar to energo pienesums var būt ļoti atšķirīgs no sezonas uz sezonu. Un tikai ar starpsavienojumu palīdzību iespējams to izlīdzsvarot. un tāpēc kontrols pārvaldības sistēmā ir vajadzīga uzlabojuma attiecībā uz atjaunīgiem energoresursiem. Tāpat progress nepieciešams tehniskajā pusē, tehniskajos rakstura lielumos, attiecībā uz iekārtām, kas tiek izvārtotas tā, lai nodrošinātu stabilitāti sistēmā. Ir vajadzīga uzkrāšanas sistēma, uzglabāšanas sistēma enerģijai, nu, piemēram, jābūt šīs, šī konvencionālai sistēmai ar tātad arī bateriju uzglāb, uzglabāšanu un tā tālāk. Un nepie, nepieciešams panākt kaut kādu līdzsvaru arī pieprasījumu izmaiņās un svārstībās, regulējot šo sistēmu. Svarīgi nodrošināt arī starpsavienojumus. Dekarbonizēta sistēma var darboties atbilstīgi tikai tad, ja ir attiecīgi starpsavienota tīkla. Tāda tīkla, kur enerģijas plūsma norisinās tajā virzienā, uz kur tas šobrīd visvairāk vajadzīgs, ja būtu tādiem viediem tīkliem, kas automātiski ļauj pārvaldīt šo patēriņu un piedāvājumu. Jābūt starpsavienojumiem starp valstu tīkliem tā uzlabojot ekonomisko efektivitāti sistēmai kopumā un vienlaicīgi palīdzētu uzlabot arī sistēmas tehnisko, tehniskos raksturu lielums. Šāda plaša starpsavienota sistēma var nu, pārlikt šo uzsvaru energoražošanā no viena reģiona uz otru notas brīdī. Nu, tālāk, protams, arī regulējums tiek skarts. 90. gados izstrādājām tādu energo tīgus, tirgus modeli, kas paredzēja, kas balstījās uz tādu energo kokteili, kas ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kas ir šobrīd. Vai tas, uz ko pat tiecamies. Šis modelis tika izstrādāts laikā, kad mums nebija nemaz tik daudz interesi. Mēs toreiz neuztraucāmies par energo piegādes avotiem vai atkarību no tie. Un arī klimata pārmaiņu politika nebūtu nebija tik aktuāla, kā tas ir šobrīd. Tika runāts tikai par dabas gāzi un oglēm. Un attiecīgi to ražošu, ražojošām stacijām un iekārtām jo pārējais viss šķita pārāk dārgi, bet kopš klimata pārmaiņu apkarošanas politikas pieņemšanās spēkā CO2 jautājums ir būtiski sāsinājies, tehnoloģijas parādījušās ar vienu no jaunu, ar vienu labākas. Un tāpēc īstermiņā, lai arī joprojām izmanto iepriekšējos energoresursus, ir vajadzīgs citas, cita veida motivācijas. Un jāsaka, ja regulējumā par šādu motivāciju jādomā. Jo klimata pārmaiņu politika šobrīd neatbilst tam enerģijas modelim, ko izmantojam un kas tiek īstenots lielākajā daļā dalību valstu. Tirgus vēl jau nav, vēl pagaidām nav pielāgojies eh, šiem ilgtermiņa mērķiem un nerada tādus signālus, kas ļauj radīt investīcijas, kas vajadzīgas enerģijas modeļu pārveidēji tā lai investori varētu atgūt savas investīcijas, gūt peļņu no tām sistēmas ietvaros. Sistēmai tāpat laikā ir jābūt gana, gana elastīgai, pieļaujot dažādu veidu mainīgus jautājumus. Respektīvi, mūsu priekšā ir tirgus, faktiski nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu to darīt, nerūt, nesot par attiecīgos motivēšos signālus investoriem, un to ļoti labi redzam valstīs, kurās šobrīd īpaši aktuāli ir budžeta konsolidēšana. ir valsts, kurām kapacitāte ir krietni ierobežotāka, nav šīs rezerves iespējas, un arī tirgi nereti ir visai izkropļoti, sagrozīti. Ehm, protams, ka viens no manīgiem elementiem šeit ir atjaunīgi enerģijas resursi, tālāk arī valdības nespēja investēt, ehm, nodrošināt subsīdijas, un tāpēc Eiropas tirgu šobrīd nonāca krīzes apstākļos. Tas ir jārisina. To savukārt nevarēsim atrasināt, kamēr nebūsim nodrošināšanu pārēju uz krietni plašāku enerģijas politikas integrēšanu. Mums vajadzīgs tāds energotirgus, kas spēj tikt galā ar šiem apjomiem un var nodrošināt krietni augstāku harmonizēšanas līmeni Eiropā. Tā, tāpat, ka nepieciešams attā, attīstīt visus šos starpsavienojumus. Pašreiz, pašreizējā situācija, pašreizējais progress nav bijis gan straujišs. Lielu lomu šeit būtu spēlējama arī iemesijām, jo nekad, nebūs nosūt, nekad netiks nosūtīti pareizie signāli un nodrošināts atbalstīgs stabilitātes līmenis, e, nodrošināt investīcijas energo pārējais posmā, ja par to nedomāsim. Un visbeidzot, ir nepieciešams tāds regulējošs ietvers, kas ļautu mums pārvaldīt, enerģi, radīt enerģijas decentralizēšanu, respektīvi radīt tādu decentralizētu enerģijas modeli, kas savukārt nozīmē pilnīgi citu revolucionāru pieeju visā šai izplatīšanai. Mums tīkli jāpadara par viediem tīkliem, aktīvais pieprasījums jāpārvalda attiecīgi, tāpat arī e, nepieciešams attīstīt ražu, attiecīgi ražošanas modeli patērētājiem, lai būtu iespējams ierobežot izmaksas un pārliecināties, ka nav tādi demotivējoši elementi decentralizētu modeļu izstrādē. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Jā, es redzu, jūs esat biznesmenis, pilnīgi noteikti uzņēmējs. Arī es esmu nodarbojies ar uzņēmēju darbību bet es nekad neesmu dzirdējis, ka kāds uzņēmējs tik emocionāli un enerģētiski, es pat teiktu, elektrizējoši varētu runāt par politiku. Uh, the next speaker will be. Paldies, nākamais runātājs ir Karī Hietainens, viņš ir. Viņš ir uh, izpildu priekšādātājs Varcelā un arī Eiropas uh, spēkstaciju eh, asociācijas priekšsādātājs. Desmit minūtes viņam lūdzu. Okay, no. Sorry. Mr. Chairman, distinguished members of your... Priekšsādātāji, godātie deputāti šeit Eiropas parlamentā, paldies par šo uzveicinājumu. Savā prezentācijā pievērsīšos enerģijas, eh, elektrības tirgus dizainam un elastības lomai izmantošu pieredzi no Varcila uzņēmuma korporācijas, tas ir lūk, Um, šīs spēkstacīja uzņēmums, mums ir pieredze dažādās pasaules daļās. Esmu sagatavojis arī pāris slaidus, nu lūk. Ja skatāmies uz to, kā spēkstacīja sistēma ir attīstījusies laika gaitā, tad ir skaidrs, ka pārmaiņas ir ļoti būtiskas. Agrāk tāds tipisks Um, tipisks pārskatība bija liela, lēna, centralizēta savās reakcijās problēmas tas īsti neradīja, jo arī noslogojums bija pared, viegli paredzams. Pamatā tam visam bija ilgtermiņa kontrakti un ļoti ierobežota bija arī integrācija kopējās plašākās sistēmās un teritorijās. Nu, protams, esam no tā aizvirzījušies diezgan patālu prom. Uh, Un tagad ir eh, ļoti daudz tādas dažādas eh, pagaidu ražošanas kapacitātes. Pārsvarā tas attiecas uz saules baterijām un vēja ģeneratoriem. Tā rezultātā esam nonākuši arī pie tā, ka arī noslogājuma svārstības ir diezgan būtiskas. Tas nozīmē, ka pārējo spēkstacīju kapacitāti ir jāpielāgo, jāpielāgo šāda veida energo avotiem. Rezultātā arī eh, darbības stundas savā skaitā ir samazinājušās, un tad, kad tas notiek, tas ir tāds īsāks laiks prīžs no nu, vietas. Nu, turklāt tendence ir arī virzīties uz plašāku integrēš, integrāciju. Ja skatāmies uz spēkstacijām, uz, uz to portfeli, nā, nā, tad redzam, ka tas mainījies patiešām ļoti ātri. arvien lielākas ir šī ma mainīgo eh, rādītāju kopsuma un arvien vairāk tāpēc ir vajadzīga salīdzsvarošanas kapacitāte. Tas praksē nozīmē elastību. Ko saprotu ar elastību? Agrāk nebija nekas slikts, ja, piemēram, spēkstacija stundām vai pat dienām varēja, nu, ja tai bija vajadzīgs stundas vai pat dienas, lai uzsāktu pilnu darbības ciklu. Eh, tas vairs tagad nav pieņems. Mums vajadzīga tāda sistēma, kur ir pāris minūšu laikā iespējams enerģiju sākt ražot vai pārtraukt to ražot respektīvi ir vajadzīga cita veida kapacitāte, vajag palielināt ražošanas apjomu, ātru enerģijas ieguvi nepieciešams nodrošināt. Un turklāt nu, arī šī patražošana ir jāspēj pār, jā, tai jābūt pārtraucamai, tas ir ļoti svarīgi. Ja vēlamies maksimizēt um, atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanas kapacitāti, nu tā tad lūk, šīs prasības mainās. Elastības prasība un tas, ka nepieciešams um, nodrošināt elastības kapacitāti, kļūst ar vien aktuālāk. efektivitātes vārdā, ir efektivitātes vārdā ļoti svarīgi, lai tiktu samazināts emisijas, bet tas, protams, arī saistīts ar apgādes drošību. Nu tālāk. Nu, mēs varētu tad vaicāt, no kurienes tad šo elastību gūt, un ir vairāk avoti. Nu, pirmām kārtām ģenerēšanas procesā, tā ir viena lieta, kur iespējams radīt elastību, bet tas atsaistīts arī ar starpsavienojumiem. Tas ir, tiem ir ļoti nozīmīga loma arī reakciju uz pieprasījumu, respektīvi, ka, patē, ka ražošana tiek pieskaņota tam, kāds ir pieprasījums, un šī veida, šī veida saskaņošanai būs arvien lielāks potenciāls turpmāk. Nu, un uzglabošana, enerģijas uzglabošana visdažādākajos veidos. Tā nu ir tā joma, kur tiešām var izmantot ļoti daudz tehnoloģijas, visi šie hidropumpi, sūkņi, tehnoloģijas. Uh, bateriju tehnoloģijas. Tāpat arī tas ir kaut kas tāds, kas iespējams varēs atrisināt diezgan daudz no tām problēmām, ar ko sastopamies. Jebkurā gadījumā būtu tikai godīgi teikt, ka pilnīgi visi elastības eh, radīšanas avoti ir jāizmanto praksē, varam pieņemt un varam būt pilnīgi pārliecināti, ka mm, turpmākos gadus un vēl ļoti ilgi elektrības ģenerēšana tomēr būs tas lielākais fleksibilitātes radīšanas avots. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Ja runājam tālāk par tirgus um, dizainu, struktūru, tad, nu, zināmā mērā tur jānodrošina vienādi spēles noteikumi jebkura veida tehnoloģijām, kas ir pieejams tirgu. Startautiskā enerģijas aģentūra nesen publicēja ziņojumu, tas bija pagājušajā gadā, salīdzinot atsevišķu enerģijas avotu, el, elastības izveidošanas avotu izmaksas. Un viņu secinājums bija tāds, ka tieši šīs eh, kad šīs turbīnu spēkstacijas piedāvā vislielāko elastības principu. Nu, lieta ir tāda, ka, protams, ka tirgu šobrīd trūkst investīciju, nav biznesa projektu. Uh, Nu, un tad, ko tad darīt, lai to visu atrisinātu? Kā piesaistīt investīcijas šādā, šādai elastīgai ražošanai? Jāsaka, gan tas nav jautājums, kas aktuāls tikai un vienīgi Eiropas enerģijas ražošanas sistēmai. Tas ir aktuāli arī citur, kad, kur tiek izmantoti atjaunīgi energoresursi. Un ļaujiet man jums sniegt kaut vai tikai vienu piemēru. ERCOT ir uzņēmums ASV, Teksasā. Un Teksakā, kā jūs zinat, ir ļoti liela vēja kapacitāte. Tā ir liel, lielākie vēji visā ASV. 2012. Eh, gadā viņiem, viņiem bija 11 tūkstoši megavatu vēja spēku, apmēram eh, paredzēts, ka 2017. gadam šī kapacitāte tiks dubultota. Un viņi sastapās ar līdzīgu problēmu, respektīvi, ka tirgus nedēļ pietiekam atbilstīgas signāls jaunu investīciju veikšanai. Pastāvēja risks, ka varētu būt arī enerģijas pārāvumi un problēmas ar kapacitāti. Un tāpēc vietējais regulators uh, īstenoja virkni pētījumu, lai meklētu atbilstīgāko risinājumu. Viņu secinājumi bija tādi, ka viņi neizmantos kapacitātes mehānismu. Uh, jo tas maksāšot pārāk dārgi patērētājiem. Viņi nolēma tālāk izmantot, eh, tālāk attīst tikai, tikai šo enerģijas tirgus potenciālu, pārliecināties, ka vairumtirdzniecības cenas elektrībai atspoguļo šis, šo situāciju. Situācija attiecīgi šobrīd ir tāda, ka apmēram 8 gigavati e, vērti projekti tiek izstrādāti šobrīd, e, tiek finansēti privāti, bet viņiem ir arī cita veida projekti papildus tāda reakcijas pieprasījumu. Nu, tā ir tāda katrā ziņā visai iedvesmojoša vēsts. Respektīvi, Tas nozīmē, ka tirgus var eh, pielāgoties un dot atbilstīgus signālus investīcijām, ja tiek nodrošināta attiecīgi gro, grozījumi, modifikācijas. Līdzīga veida jautājumi tiek apspriest arī šeit Eiropā. Ja skatāmies uz pieredzi citur, arī ERTO, ERKOT gadījumā, tad svarīgi ir pārliecināties, lai visi tirgus dalībnieki līdzsvarot uz saviem pleciem iznes atbildību. Praksē tas nozīmē to, ka vēja enerģijas izmantotājiem, ražotājiem ir jāizpilda savas saistības, jo, ja viņi nepiedāvā tik daudz enerģijas, cik viņi ir apsolījuši, tad tas, protams, var radīt tālākas seks, un šādā gadījumā viņiem būtu saviem pleciem arī jāiznes eh, izdevumi, kas rastos, un tas ne, nevis jānoliek šie izdevumi mūsu patērētāju pleciem. Nu, tā tad lūk, tas nozīmē turklāt arī to, tirzniecībā, ka ir tāda svārstīgāka vairumtirdzniecības enerģijas cena, ne tik daudz eh, mazumtirdzniecības cena. un tam nav negatīvas ietekmes uz kopējo, eh, kopējo izdevumu apjomu energosistēmā. Nu, tātad secinājums, pamatoties uz šo pieredzi, ir šāds. Šāda tikai elektrības tirgus sistēma var tikt izme, izveidota, ja izveidot attiecīgas investīcijas signālus, pārliecinoties, ka mm, visa šī joma var kļūt daudz konkurētspējīgāk un ir tiek nodrošināts apgā, apgādes drošums. Šī elastība, protams, arī ir kaut kas tāds, kas atbalsta šāda veida mērķu sasniegšanu. Paldies! Thank you very much, Mr. Hitanen. Meanwhile... Paldies Hitanen kungam. Man ir arī skaidri, skaidrojumi šim milzīgajam temperamentam, kur sastapām no Sienta kunga. Viņš atzinās, ka viņš tomēr ir bijis politiķis. Filipa Gonsalesa kabinetā viņš ir strādājis pirms jau laba laika. Un e, tagad lūkšu Šiba Šuma kungu, Sivert Zomer kungu kur um, tiek dots vārds uz desmit minūtēm. I would like to welcome you all. Paldies, vēlos sveikt jūs visus. Pieņemot, ka esat visi Eiropas Savienības pilsoņi, kas strādā pie enerģetikas eh, pārmaiņām. Man sauc Zigords Zomers, esmu Eiropas eh, pilsoņu kooperatīvu grupu federācijas eh, pārstāvis un Nīderlandā esmu uh, Eh, Nīderlandes eh, vēja ģeneratoru asociācijas eh, priekšsarētājs. Arī par enerģetikas demokrātiju un par to, kā iekšējais tirgus var dot labumu, veicinot iedzīvotāju piedalīšanos enerģetikas tirgu. Vispirms paskaidrošu, kas ir šis kooperatīvs, reskop, atjaunuma energoresursu kooperatīvs, to tas nozīmē. Tie ir cilvēku grupa, kas strādā kopā, piemēram, ražošanā, pārdodot saules, baterijas paneļus, vai eh, kuriem pieder tīkls. Šeit nav runa ka, par to, ka būtu tikai iespējams, ka kooperatīvs to strādā juridiski, bet gan uh, sadarbība, kas notiek starp iedzīvotājiem. Pēdējo trīs gadu laikā Man ir bijis eh, tas gods apceļot Eiropu, iepazīties ar visiem šiem kooperatīviem, caur nacionālām federācijām un lielu enerģētikas kooperatīvu tīklu. Esam konstatējuši, ka ir aptuveni 2,5 tūkstoši enerģētikas kooperatīvu visā Eiropā, kas strādā kopā un kļūst par Eh, ekonomikas tirgus eh, spēlētāji. Paskaroties uz visiem šiem kooperatīviem un iedzīvotāju grupām, kas apvienojas, viņiem ir vairākas kopīgas lietas. Visas šīs grupas, ar kurām es runāju, viņi visi ir iesākuši savu darbību kā iedzīvotāji, kas ir virtuvē pie galda, pārrunā šīs lietas, vai kopienā, vai skolā, vai kaut kur citur. Viņiem likās, ka viņi nespēja neko ietekmēt. Visādas krīzes bija. Un tā nebija viņu vaina, ka šīs krīzes notika. Bija finanšu krīze, neko nevarēja iesākt, tā bija enerģētikas krīze, arī tur viņi neko nevarēja iesākt pārtiks krīze, atkal nevarēja neko iesākt. Un tad šie cilvēki vēlējās piedalīties enerģētikas tirgu un teica, mums ir jākļūst par ekonomiskiem operatoriem, lai atkal atgūtu kontroli enerģētikas tirgu. Ja mēs izveidosim jaunu uzņēmumu, kas piedalīsies šajā tirgu, kā tas varētu darboties? Un tad visā Eiropā šie cilvēki apvienojas pierakstot šos septiņus kooperatīvu principus 1844. Eh, gadā rūpniecības krīzes laikā, laikā, kad eh, iedzīvotājs izmantoja. Un šie cilvēki vēlējās uzņemties kontroli par notiekošo tirgumu Pirmkārt, jau ar svarīgiem principiem minam atvērt brīvprātīgu dalību. Tātad, ja mēs e, veidojam šo biznesu, tas nevar būt ekskluzīvs, tas nevar būt uh, tikai mums, kāda elitāra grupai, tur visiem ir jābūt iespēja piedalīties. To ņēras arī statūtos. Jebkuram šajā kopienā ir iespējas piedalīties izveidotajā uzņēmumā. Nevajadzētu arī būt eh, svarīgam tam, cik daudz jūs ieguldat līdzekļu šajā biznesā. Ja, organizācijas princips bija tāds, ka katram cilvēkam viena balss, līdz ar to demokrātiskā pārvaldība ir ļoti svarīga. Un uzsvars uz nevis kilovatstundām, kas tiek saražots, vai naudas, kas tiek ieguldīta, bet gan uh, Ehm, labums kopienai, tad, tad ierobežot eh, atdeve no ieguldījumiem pārējais tik atdots kopienai. Tad, tad kā viņi piedalās šeit tirgū? Vai no nu kolektīvi, apvienojoties atjaunam energoresursu kooperatīvos, vai arī individuāli savās mājās uzliek saules paneļus, maz vēja turbīnas vai veido maz ūdens eh, hes kāpēc šie pilsoņi vēlas piedalīties šādās, šādos kooperatīvos. Viņiem jau būs jāmaksā tā vai tā. Jums, kā pilsoņiem, tāpat būs jāmaksā par šo enerģētikas pārmaiņu. Kā patērētājiem, kā nodokļu maksātājiem, kā tīklu izmantotājiem, vai arī kā uzkrājuma veidotājs bankā. Viss šīs investīcijas veiks bankas vai pensiju fondi, tā, tā vai tā būs iedzīvotāja nauda. Un vēl, ko viņi apgalvo, ūdens, vējš vai saule, tas ir kopīgs resurs, to nevar privatizēt. Visiem iedzīvotājiem ir jāspēj izmantot šos resursus, jāgūst peļņa no tā, lai radītu enerģiju. Līdz ar to mēs sakam, ka mums principā ir ētiskas un vienlīdzīgas tiesības pieprasīt savu vietu enerģetikas tirgu. Mums ļoti patika vīzija, kāda bija enerģētikas savienībai, kur tika sacīts, ka tās centrā ir pilsoņi. Pilsoņi var uzņemties enerģētikas pārējas eh, lielāko atbildību un aktīvi piedalīties tirgu. Tas bija tieši tas, ko mēs vēlējāmies dzirdēt. Un ko mēs esam redzējuši pēdējos, tirgus, pēdējos gados tirgu, viss koncentrējās uz centralizētu ražošanu, uz centralizētiem uzņēmumiem, un tomēr šie 2,5 tūkstoši uzņēmumi eh, spēja strādāt kā pionieri šādā tirgu, tirgu, kurā dominē centralizēti spēki. Un tas, ko es eh, redzu lielā mērā Eiropā, cilvēki tiek uzskatīti par patērētājiem, bet mēs runājam pilsoņiem kā aktīviem līdzdalībniekiem, kas piedalās visos procesos. Viņi aktīvi darbojas visā sistēmā, visā vērtības radīšanas ķēdē, vai nu ražošanā, vai piekļuvē tīklam kā dalībnieku kooperatīvā, kur tiek ražot enerģētika un arī enerģija un arī patērēt enerģiju, tā kā visā vērtību radīšanas ķēdē. Mums ir visdažādākie kooperatīvi un arī iedzīvotāji, kuriem piedara šīs, šie tīkli, datu apmaiņa, IT uzņēmuma izveida, eh, lai padarītu eh, tīklu vēl efektīvāku un tā tālāk. Tie nav tikai patērētāji, tie ir aktīvie ekonomiskie dalībnieki šajā tirgu. Tad par tīkla operatoriem. Tīkli eh, vienmēr ir bijuši tādā monopola stāvoklī. Tā kā iedzīvotāji maksā par šo tīklu, mēs uzskatām, ka iedzīvotāji caur pašvaldībām vai kompānijām var būt paši īpašnieki šādos tīklos, un tad viņiem ir kopīgs intereses. Kas nedarbojas šeit? Birokrātija un sarežģītība. Tad, kad notiek grozījumi likumos, eh, lietas tiek padarīts birokrātisks, noteikums ir grūtāk uh, mainīt. Ja visu organizēts demokrātisks mazs uzņēmums vietējā līmenī, bet lielam uzņēmumam, kuram ir milzīgs juridiskais departaments, ir eh, daudz vieglāk Līdz ar to mazajiem uzņēmumiem ir grūti augt un eh, piegūt kontroli enerģetikas tirgu. Vēl viena lieta. Tikko Eiropas Savienība sāk eh, sniegt subsīdijas centralizētā ražošanai un atver durvis subsīdijām eh, atomelektrostacijām, jūs veidojat precedentu. Ir īpaši valstīs, kur šādas demokrātas organizācijas vēl nav tik e, stipras. Un nenotiek pārēju uz decentralizētu sistēmu, bet gan pārēju uz to, ka visa vārēja ir centralizētiem uzņēmumiem. Ieklausieties iedzīvotāju vēlmēs, ko mēs vēlamies ierosināt un ar ko es vēlētos noslēgt savu prezentāciju. Ja jūs vēlaties e, iet uz priekšu, vēlaties savus pilsoņus mūsu, iesaistīt enerģētikas tirgu kā svarīgus spēlētājus. Jums ir jāļauj un jādod iespēju viņiem ne tikai ražot, bet arī jārada vienādi spēles noteikumi šīm kopienām. Viedā iepirkuma procedūra. Un tas arī ir galvenais Eiropas Savienībā un tirgū Mēs runājam par vienlīdzīgu pieeju, mēs runājam par vienlīdzīgu uh, attieksmi. Tā, a, radīt, a, ir nepieciešama atšķirīgs regulējums, atšķirīga pieeja, lai nu, tiktu nodrošināt vienlīdzīgu pieeju tirgumu. Lai iedzīvotāji varētu nu, tuvākajos 30 vai 100 gados aktīvi piedalīties Eiropas enerģētikas tirgu. Paldies! Paldies, Zomerkungs! Tagad jautājumi. Es e, neuzdošu jautājumu ECR grupas vārdā, kaut arī man jāizstāja referenci, jums jau pietiek ar mani. Došu vārdu Nikas kungam. Uzdot jautājumu sociāldemokrātu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti interesanta prezentācija. Tāpēc arī varēšu ļoti precīzi jautājumus uzdot. Daži apgalvo, ka vairāk kā 30% no atjaunojumiem energoresursiem e, kādas valsts elektrobilancē jau rada bīstamu situāciju. Ko jūs varētu atbildēt šādu apgalvojumu? Atjaunojumiem energoresursiem mums ir zināmas šaubas Varbūt jūs tās varat kliedēt. Es, piemēram, nekad neesmu spējis saprast, un šeit, manuprāt, arī nav nekāds brīnuma risinājums. Desmit procenti ir tāds ambiciozs mērķis. Tas nozīmē, ka 90% kādā valstī tiek saražots savādāk. 10% energobilancē vēl nav nekāds brīnuma risinājums. Otrakārt, subsīdijas atjaunojumiem energoresursiem. Daudzi saka, ka tas novedz pie konkurences kropļojumiem un e, veicina dempingu eksportu. 10 eiro par megavatu stundu. Tas, piemēram, arī Rumānijā ir noticis. Treškārt, uzkrāšana Tas, tas ir kā tā populāri par to runāt. Bet kādā laika posmā tas notiek? Acim redzot, eh, šeit ir oglekļa uzkrāšanas eh, metodas domās. Nu, cik ilgi būs vajadzīgs, lai šīs tehnoloģijas nonāk tirgu? Nu, es tā saprotu, ka sūkņu tehnoloģija, kas tiek izmantot. Uzkraušana tur ir 50%, pārējais tad ir zudus. Un citas uzkraušanas tehnoloģijas ar augstspiediena vai akumulātoru tehniku, kad tas nonāks tirgu, šīs tehnoloģijas 2030, 2050, 2100 gadā, kas ir realistiskāks tāds uh, laika periods, kad tas varētu nonākt tirgu un darboties. Varbūt es kaut ko arī nepareizi sapratu no sacītā, bet eh, ja saule nespīd, tad eh, acīm redzot, eh, jāizlīdzina ir elektrības ražošana ar konvencionāliem risinājumiem. Un tad jau mums vajadzēs dučiem dažādi jaunu spēkstaciju. jā, bija daudz jautājumu no kolēģiem, ko es viņu vārdā vēlētos uzdot, lai mēs tiešām varētu arī uzzināt. Paldies, Rubikungs, Eiropas Tautas partijas vārdā. Jā, paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, ir svarīgi domāt par to, kā mēs īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā sakārtojam savu politiku šajā jomā. Un jautājums par to, tas privātais vai valsts eh, ir tā, kam pieder. Eh, es nedomāju, ka tas ir tik svarīgi. Ir skaidrs, ka katrs darbojas savā lauciņā. Svarīgākais ir tas, ka valda konkurence. Enerģētikas tirgu ir jābūt konkurencei. Un tur ir dažādi līmeņi, kur mums ir nepieciešams nepieciešama konkurence. Fosiliem kurināmiem tas ir labi izveidojies, arī pa šo laiku ir labi ievies arī atjaunojumiem energoresursiem, kur uh, sākuma uh, investīcijas, protams, bet tālāk, jā, saule ir un vējš pūš, tad attiecīgi var jā, šis uh, e, mainīgās izmaksas tuvojas nulēji bet eh, fosiliem kurinām mēs esam atkarīgi no naftas cenas, kas tik nav redzēts 150 eh, un, un eh, arī zem 100 barelu cena. Nu, šobrīd svarīgākais ir saprast, kā mēs šīs lielās sistēmas, šī stabilo lielo ražošanu, kas ir svarīga rūpniecībai, vērtību veidošanas ķēdē jau Eiropa no tā lielākoties arī izdzīvo, kā tātad eh, apmierināt šīs vajadzības un eh, radīt arī iespēju mazajiem konkurēt. Vai jums liekas, ka mēs varam eh, apvienot to, ka ir apjom radīt ietaupījumu no vienas puses un mazie arī spēj ražot, kaut arī varbūt ilgākā laikā ir atdevu Un mums ir arī problēma ar licencēšanas termiņiem. Nesen Eiropas komisija informēja, ka vidējais termiņš licencēšanai 11 gadi. Junker plāns paredz 3 gadus. Vai jums ir projekti, kas Junker plāna ietvaros varētu tiešām 3 gadu periodā tikt īstenota, kas dotu atdevu no ieguldījumiem, radīt jaunas darba vietas, vai jūs zināt jomas, kas varbūt nav pieteikušas projektus, bet varētu to darīt, lai šis plāns varētu e, pēc iespējas ātrāk un efektīvāk tikt īstenots. Paldies, Rubikungs. Tamburāno kungs FDD vārdā tālāk. Kelī kungs. Paldies. Paldies eh, par prezentācijām. Pirmajās divās prezentācijās eh, tika runāts par problēmām saistībā ar investīciju trūkumu. Ir jābūt pārliecībai par to, ko mēs darām. Junkara plāna mērķis ir tieši radīt šo uzticēšanos ne tikai enerģētikā, bet arī citos sektoros Vai jums liekas, ka tas, kas ir ierosināts, ir izdarāms, ir praktiski īstenojams, un ja nē, ko vēl mēs varētu darīt, lai radītu tādu vidi, tādu klimatu, kur investori justos komfortabli? It īpaši enerģetikas jomā, atjaunojumiem, energoresursiem vai citiem aspektiem. Otrs jautājums pēdējiem runātājiem, kurš runāja par kooperatīviem Es pieņemu, ka šis ir e, tāds augšupvērsts, nevis lejupvērsts projekts un iniciatīva. Kad daži cilvēki sanāca kopā kopienā un izlēma kaut ko darīt. Manā valstī īrijā ir zinām pretestība, kas veidojās pret vēja e, tur bija darbība, varbūt tas ir tādēļ, ka pietrūkst informācijas, varbūt eh, vēl kāds speciāli cenšas iebiedēt ar to, ka tās būtu kaitīgas. Kā pārvarēt šādu pretestību sabiedrībā? Un vai ir potenciāls šīm kooperatīvām augt lielākiem visā Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies, Kelī kungs! vairāk jautājumu nav, tad došu iespēju visiem runātājiem reaģēt uz jautājumiem katram 5 minūtes. Pirmais ir Jēnces kungs. La, la primera pregunta era sobre cuál es el límite que un sistema eléctrico. Paldies. Pirmais jautājums bija par ierobežojumiem energosistēmā Un tas atkarīgs no mm, energobilances, no starpsavienojumiem, no uzglabāšanas. Spānijā šobrīd mums vēja enerģija veido 20% no kopējās ikgadējās e, enerģijas apjoma, dažos gados pat 70% e, no patērējamās enerģijas, kas tiek pieprasīta. mūsu atjaunojumās atjaunojumu energoresursu izmantošanas procents e, ir aptuveni 50. Un katrā ziņā vidēji vairāk kā 40%. Līdz ar to es nevaru jums dot vienu precīzu atbildi. Tas ir lielā mērā atkarīgs no tā, ir jānodrošina, lai sistēmai nepieciešamajie instrumenti uh, Eh, lai būtu spēja izmantot starpsavienojumus, piemēram, Spānijā 1400 megavati vai 1800 megavati, kas mums drīz būs, nu tā ir viena lieta. Ja jums ir 10 tūkstoši eh, megavati, un tās jau būs pēc tam cita situācija. Kāpēc? Tāpēc, ka tas mums radītu milzīgu buferi jūs varētu izmantot Eiropas tīklu kā rezerves variantu un kas varētu absorbēt e, papildu enerģiju. Un, ja kādā brīdī pietrūkst, tad no šī tīkla var paņemt nepieciešamo apjomu. Mēs sākām ar 10% apsavienojumu, šobrīd tas ir 3% un cerams pēc dažiem, e, mēneš, e, dažiem mēnešiem tie būs 5%. Un eh, es biju iesaistījušies procesos, lai eh, nonāktu pie tā, ka mums ir šie 5%, bet ir svarīgi to veicināt. 81. gadā, eh, pirms tam, nu, vismaz mums nebija ar Franciju un Spāniju šīs starpsavienojums, bet tieši pateicoties Eiropas Savienībai un tam, ka mēs esam iecēluši koordinātors, saņēmuši ES fondus, tur ir tāda politiskā grība. Uh, un ir vēlme to visu virzīt uz priekšu, bet ir jā, jāspēr soli tālāk, jāvirzas uz priekšu, jātīsta šīs lietas, kas ir svarīgas visai Eiropai. Tālāk par subsīdijām, par to, kā atjaunojama energoresursiem, tie, kā te tiek eh, finansēti. Nu jā, protams, tas sagrauja Eiropas tirgu. Paskatoties, eh, e, kāda atjaunamā energoresursu plūsma no valstīm, jā, konkrētajā vidē tas rada graujošu efektu un eh, tas atstāja ietekmi arī uz eh, saistītām ekonomikas nozarēm. jo tas ir izstrādāts tikai tāpēc, lai varētu norakstīt izmaksas. Līdz ar to ir nenovēršami, ka mums ir jāvirzas uz harmonizāciju atbalsta sniegšanā atjaunojumiem energoresursiem Eiropā. Tas mums ir jādara. Par to, kā organizēt konkurenci Eiropā. Klimata pārmaiņu politikā, jebkur cita klimata politika balstās uz intervences principiem Tātad ir iedzīvotāji pārstāvji, kuri lem par to, kāds ir viņu preferences attiecībā uz enerģētikas politiku, klimata pārmaiņām vai citiem e, iemesliem. Mums jāskatās, kā šie lēmumi būs saistīti ar tirgus darbību un par tirgi, par kuriem es runāju. Tie, protams, e, savu darbību balst uz konkurences principiem. Šādā veidā mums vajadzētu domāt, kā mēs varam nodrošināt, ka tirgus sūta pareizo ilgtermiņu signālu, lai veicinātu, veicinātu investīcijas, tīkla attīstību, atjaunamo resursu izmantošanu, kā Eiropas tirgus var gūt maksimālo iegūmu no pieejamiem uh, pieejamām ražotnēm, e, izmantojot konkurenci. Un kā mēs varam harmonizēt šos līdzsvaru faktorus, kuriem būs īpaši svarīga loma atjaunojamo energoresursu jautājumā. Un, jā, man liekas, man arī beidzies ir atvēlētais laiks. Paldies! Paldies! Hirtanen kungs tālāk 5 minūtes. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Regarding the, the first question. Paldies par pirmā jautājumu. Bet tiešām mēs runājam, ka 30% atjaunām rezervu resursu varētu būt pat bīstama ideja. Um, pieaugot atjaunojumu resursu līdz īpatsvaram, protams, tas rada zināmu stresu kopējai sistēmai Un bieži tieši šis slieksnis 20-30% eh, ir eh, tas, kas rada ļoti liels svārstības tīklos. Un tas var radīt līdzinējiem tīkliem reālas problēmas, jo līdzinie sarlas tīkli nav paredzēti svārstībām. Līdz to tā ir nopietna dilema. Šā gadījumā, protams, ir ļoti svarīgs ātrums līdz, lai varētu izlīdzināt šīs svārstības. Līdz ar to runājot par papildus pieaugušo īpatsvaru no atjaunojumiem energoresursiem, jārunā arī par papildus elastības tīklu iespēju. Un ja to neattīsta, tas rada reāls riskus. Tad investīciju ieviešanas ātrums ir reāla problēma. Jo līdzinējās sadalas tīklu sistēmas balstījās uz veco kārtību, un investīcijas bija domāts tieši tā, lai nodrošinātu tādu stabilu elektrības plūsmu. Un tas, ko jūs precīzi ievadat tīklā, kā kilovatstundu, un to pašu jūs varat izskaitot un izfigurēt, kā jūs to pārvadat, bet ja tas vairs ieguldījums nenāk, uh, tad, protams, tas rada problēmas. Jūs to varat visu pārkalkulēt un skatīties, un tas, protams, jāsaprot, ka mainās viss sistēma kopumā. Otrs jautājums. Valsts vai privātais? Mans viedoklis ir šāds. Risinājums jārada konkurences apstākļos, veicinot privātās investīcijas. Ļoti svarīgi, lai šāds rīcība politikas būtu saskaņots un tas, kas savstarpēji tiek veidots, un tam nevajadzētu kaut kādā pieļaut pārāk lielu politikas ietekmi tirgumu. Jo investīcijas ir jānāk no privātā sektora un ir jārēķinās ar relējām, varbūt pašam augstākajām cenām. Un līdz to tādā ziņā tiek skaidri aptverta visa sistēma un kādas ir vajadzības un tam sekošās investīcijas. Un tikai privātais tirgus var nodrošināt reāli efektīvu sistēmu. Tiesa, daudz šie plāni, kuros uh, līdz šim bija nu, skaidrs mehānisms, kā darbojas šīs spēkstacijas, tagad mainās un mums vajadzēs nākotnē izvēlēties tādas tehnoloģijas un tādos veidos, kas spēj rēģēt uz atšķirīgām situācijām. Un ir jābūt spēj rēģēt strauji un izlēmīgi. Tālāk pēdējais jautājums. Vai Junkera plāns ir kaut kādā veidā iznojams, par to es nebūtu eksperts izteikties, bet kā es to saprotu, plāns balstās to pieju kā pieņēmumu, ka arī šajā gadījumā enerģētikas jomā šis investīciju plāns būs ļoti nozīmīgs. Taču plāns pats par sevi jau nav nekāds risinājums. Ir jāpanāk arī privāto investīciju piesaisti. Ir šāds investīciju iespēja, ja ir iespēja piesaistīt līdzekļus Nu, tur ir papildus jāpiedara arī jauns tirgus uh, modeļi. Paldies! Paldies! Tas bija Hietnēkungs un tāds Zomerkungs. Jā, paldies! Jā, te bija ļoti precīzi jautājums, ko man uzdeva Kelīkungs. Mēs runājam par šo pārēju. Kalīkungs, manuprāt, akcentē pats svarīgāko elementu - sabiedrības attieksmi un pieeja, atz, tas, kas arī atzīst šādu pārēju. Nu, īstenībā daudzās valstīs mēs saskaramies diezgan nopietnu negatīvu, noraidošu attieksmi pret, piemēram, vēja ģeneratoriem. Bet kā mēs varam skaidrot, piemēram, kā Nīderlandes iedzīvotāji, patērētāji, pat maksā par to, lai daudz lieli ekonomikas uzņēm, eh, energo uzņēmumu dadzinā, eh, dedzinātu kanādas koku un tādā veidā iegūtu enerģētiku. Vai tas ir vispār kaut kādā veidā eh, saprotami un pieņemami? Pilsoņi to nepieņem, un viņi uzskata, ka tas pilnīgi bezjēdzīgi. Un ja sabiedrība kopumā nesapratīs, kāpēc ir nepieciešams šāds pārējais, tranzīt, e, tad pārējais e, modeļi, nu, tad arī visi šī modeļi izgāzīsies, ja nebūs sabiedrības atbalsta. Ja skaties uz savukārt mūsu kooperatīviem, mēs varam nodrošināt šādu sociālo atzīstamību, tas, ka to pieņem. Tad vairs nav runa par to, ka jūs esat pret atjaunājumiem energoresursiem, bet, ka jūs sākat diskutēt par visam citiem jautājumiem. Vai tas ir uh, enerģētiski svarīgi, pieņemami un arī godīgi. Gal galā mēs redzam, ka šobrīd problēma ar to, ka daudziem nepatīk vēģināt tieši tāpēc, ka tas vienkārši nekādā veidā nestimulē lokālu ekonomiku. Un mēs bieži vien norādām, tas ir nepieņemami. Jūs pilnībā maināt mūsu vidi, šīs ģeneratori izmaina lauka ainavu, bet tas nesniedz nekādu tiešo iedevu tevi vietējai sabiedrībai. Savukārt mūsu kooperatīvu loma ir savādāka. Mēs izskaidrojam šo jautājumu. Mēs sakam, te vairs nav runa par vēja ģeneratoru, bet gan par jūsu līdzdalību. Piemēram, ja jūs piedalāties, jūs arī saņemsiet par to peļņu. Peļņu, kas ieplūst, ieplūst vietējā ekonomikā, un tas atbalsta arī ilgspējīgu attīstību. Tā ir pilnīgi cita pieeja, un līdz to jūs varat par šiem jautājumiem pilnīgi sadāk runāt. Labi, līdz to sabiedrība var būt par vai pret, bet viņi ir līdzdalīgi, viņi ir iesaistīti. Un tas arī palīdz labāk saprast, kādēļ šī vispār pārīja nepieciešama. Tātad, virzoties no sabiedrības uz augšu, mēs panākam pilnīgi citu izpratni. Jo mēs runājam par īstenībā tirgu. Tirgus nav nekas tāds vienkārši skaists un patīkams. Te vienmēr jāsaprot. Bet te ir jāiesaist sabiedrību lēmumu pieņemšanā. Piemēram, par investīcijām. Daudziem bažas par to, cik milzīgām ir jābūt šādām investīcijām. 350 miljoni Nīderlandē šobrīd ir tā kā plānotais ietaupījums. Mums kooperatīviem nav grūti iesaist, piesaistīt finansējumu mūsu vēja ģeneratoriem. Piemēram, mēs šobrīd tieši tāds uzstādām Holandas dienvidos, un tas bija ļoti neliels kooperatīvs, ko mēs bijām gatavi atbalstīt, un viņam bija 120 locekļi, un tā jau ir piesaistīti 200 darbinieki. Tā kā kapitāls ir pieejams. Īpaši tagad ar ļoti zemiem banku procentu maksājumiem. Tā kā tas ir viss darāms, un jūs varat to visu arī dažādi. Vai nu jūs arī atkal atņemat cilvēkiem kā daļu no viņu nodokļu naudas, vai arī jūs panākat, ka iedzīvotāji aktīvi paši iesaistās un līdz to paši kļūs līdzdalīgi šajā enerģētikas pārmaiņos reformā. Un mūsu uzdevums ir tieši tāds - panākt, ka sabiedrības locekļi aktīvi iesaistās, pat paši arī finansē šo enerģētikas reformu un nodrošina šo nozīmīgo soli. Un reiz arī praktizē demokrātiju. Mēs, kā iedzīvotāji Eiropā, līdz to esam tie, kas paši kontrolējam savus tīklus, un nodrošinām, ka enerģētika ir drošāka un nākotnē ir līdz to drošāka. Paldies, Omerkungs, jums! Tagad ir pienācis laiks, lai mēs uzklausītu Eiropas komisiju. Mēs dosim vārdu Vestropkungam. Arī 5 minūtes, lūdzu. Paldies! Jā, es vēlētos no savas puses arī pateikties referentam jums priekšstādātāji un kā ITRI komitejā jūs organizējat šādu uzklausīšanu. Un gan arī no mūsu komisijas vicepriekšsēdētāja Čekoviča kunga vārdā, gan arī Kaņets kunga vārdā. Mēs arī vēlamies vēlreiz uzsvērt, cik ļoti nozīmīgu e, jautājumu mēs to redzam un ka mēs uzskatām, ka arī veidošana kopējā enerģētikas savienība, kas ir skaidri no, nu, jau izslēdzīts kā politiskais mērķis un apstiprinās arī 5. februārī šajā gadā, uh, un tas ir reāli uzdevumi, kurus mēs varēsim gatavi risināt. Akcentēt, protams, arī iekšējā tirgus tieši enerģētikas sadaļa. Mēs jau šodien dzirdējām, kā ļoti precīzi arī eksperti nosacīja, kāda ir saiknes ar iekšējo tirgu un enerģētikas drošību. Un tās ir divas dimensijas, kas nemitīgi arī būs aktuāls turpmāko gadu laikā. Komisija šobrīd izvērtē un sagatavo uh, konkrētas institīvas, kas tika iepriekš izsludināti, tā kā ir 15 rīcības punkti, kurus vēlāk precīzi izanalizēsim un atspoguļosim tālākajās institīvās. Tātad 14 konkrētas institīvas, kuras mēs sagatavosim tuvākā gada laikā, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, enerģikas savienības izveidi. Un par to, ko jūs šodien pārnājat, es mēģināšu pirmkārt atsaukties uz ļoti svarīgo uh, tirgus dizaina institīvu, tirgus izveidas institīvu. Šī ir ļoti svarīga sadaļa, konkrēts solis, kādā veidā mēs varam panākt enerģētikas vienoto tirgu turpmāko gadu laikā. Komisārs Kaņiete savā arī paziņojumā, uh, viņš sagatavo šādu paziņojumu un šobrīd šis notiek konsultāciju process konsultācijas, kurā jūs, ies, mēs esam gan Eiropas parlamentu, gan arī dalībvalstis un Aicinām arī lielos interesētos partnerus dot eh, savu ieguldījumu. Un šī institīva būs pirmā, pēc tam 16. gadā sekos arī detalizētāk priekšlikumi par šo jautājumu. Tāpat arī mēs komisijā turpinām izskatīt daudz citas jautājumus, kas bija aktuāli arī šodienas diskusijās. Piemēram, kā izmantot vairāk reģenerācijas iespējas um, dalībvalstīs, kā nodrošināt arī ciešāku tirgu integrāciju dalībvalstu starpā. Svarīgs ar to saistīts jautājums ir par enerģētikas tirgus nākotni. Cik piemērot tie būs uh, dažādi jauni izaicinājumu mērķu mm, risināšanai. Īpaši domāt arī par atjauniem energoresursiem. Papildus, uh, Mēs strādāsim arī 10% savsavienojumu mērķu sasniegšanu. Domājam par jauniem kopēju interešu projektiem. Un tāpat arī vēlāk jau virzoties uz 15% mērķi, par ko vienojas pagājušā gada padomi, domāt par 50. gadu. Tālāk Eiropas gāzes piegādes drošības drošība. Te mēs vairāk analizēsim, kā veicināt reģionālo integrāciju starp dalībvalstīm. Tas arī izskanēja šodienas diskusiju sākumā, un te bija izcils piemērs no Lietuvas, par ko stāstīja arī Lietuvas bijušais premjers. Šobrīd jau arī bija nu pats pirms pāris dienām neformālā energo ministru padome kas tieši arī par šo tām runāja. To mēs arī visu ņemam vērā. Mēs uzskatām, ka tas nozīmīgs tālākais atspērienu punkts Eiropas mēroga enerģētikas sistēmu integrācijai. Vēlos pateikties jums par šodienas diskusijām un par viedokļu apmaiņu, ko jūs organizējāt, un arī no komisijas puses mēs turpināsim cieši sadarboties ar parlamentu. Paldies! Paldies jums, Vēstrovkungs! Es atkal, kā referents, vēlos norādīt uh, tādu kopsalkumu par šodienas diskusijām. Kubijas kungs iesākumā norādīja par uh, konkrētu piemēru, kā valsts var darīt ļoti daudz, lai nodrošinātu savu tādu jaunu neatkarību, uh, atsakoties no viena energo piegādātāja un nodrošināt lielāku energo neatkarību. Vienlaikus arī vēršoties pie Eiropas lielu lēmumu pieņemšanai un to, lai nevelcinātos ar lēmumu pieņemšanos. Kempers kundze arī aicināja nodrošināt lielāku solidaritāti Eiropas valsts starpā. Aķenses kungs ļoti emocionālā uzrunā aktualizēja elektrības lomu Eiropas centienos atsakoties no CO2 emisijām. Tāpat arī uzsvēra arī ļoti svarīgo regulātoru lomu un par to, ka energo uh, loma Eiropai jāstiprina. Hitainen kungs tieši aktualizēja iekšē tirgus lomu un norādīja, ka iekšējais tirgus tā piemērošana ir reizē arī kā pilārs energosavienības izveidē, norādot uz nepieciešamību arī energosadalstīkliem nodrošināt lielāku elastību. Zamerkungs atkal savukārt pastāstīja par to, kādā veidā šīs energo reformas iet roku rokā ar demokrātiju. Viņš arī norādīja, cik ļoti svarīgi, lai šo energo reformu atbalstītu sabiedrību kopumā, uzsverot katru Eiropas iedzīvotāju lomu. Uzbeidzot, Vēstrokungs no komisijas pastāstīja par aktīvām komisijas tendencēm šobrīd strādāt pie 15 punktu rīcības plāna. Vēlos pateikties visiem uzklausīšanas dalībniekiem parlamenta vārdā, komitejas vārdā. Tagad es vēlētos vienkārši pajautāt, vai ir vēl kāds cits izskatāmais jautājums? Nē. Tātad nākošā sanāksme plānota. Um, tad jau to vadīs arī priekšstādātais Bužeks. Būs 6. maijā no 9 līdz 12.30 un no 15 līdz 18.30 arī 17. maijā no 9 rītā rītcēliens un pēc tam atkal pēcpusdienas cēliens tāpat. Šodien sēdē ir pabeigta. Paldies!